grupu atstājusi un pievienojusies zaļo grupai. Izmaiņas delegācijās tiks norādītas šīs dienas sanāksmes protokolā. Ja komentāri netiks iesniegti, tad šīs nominācijas.